31. maijā. Tagad uh, esam noslēguši pirmo šīs uh, pirmo darba cēlienu šodien, un tagad mums ir kopīga tikšanās ar transporta komiteju. Gribēju pateikties transporta komitejas priekšsēdētājiem par viņu pacietību. Viņš uh, tik pacietīgi gaidīja, lai mēs pabeidzam savu darbu. Es atvainojos, ka mēs iekavējām. Uh, Un gribēju jūs un uh, kolēģis no abām komitejām, kā arī viesus, um, runātājs, ekspertus um, sveikt mūsu komitejā un gribēju pateikties, ka esat ieradušies Eiropas parlamentā. Šī ir uzklausīšana par Connecting Europe, un tā tiek noturēta saskaņā ar 51. mūsu reglamentu pāntu. Gribēju sveikt mūsu vidū abu komiteju priekšsēdētājus. Šo tikšanos organizē transporta komiteja kopīgi ar ITRA komiteju. Mēs runāsim par Connecting Europe instrumentu, par finansējumu, par sinerģijas efektu starp dažādām jomām. Mēs eh, runāsim par to, kā labāk pārvaldīt uh, projektam atvēlēto finansējumu un par konkurētspējas uzlabošanu, kā eh, finansēt dažādus būtiskus infrastruktūras projektus energojomā, ēku jomā un citās. Tagad uh, daži tehniski jautājumi vai tāda organizatoriska informācija. Es vadīšu pirmo uh, šīs uzklausīšanas cēlienu un otro vadīs Brains Simpsons, kas ir transporta komitejas priekšsēdētājs. Man ir gandarījums, ka esam uzaicinājuši patiešām ļoti labus pieredzējušus runātājus un tā kā mūsu rīcībā nav ārkārtīgi daudz laika, es būšu ļoti stingra piešķirot katram uzstāšanās laiku, un tiem, kas uzstāsies, tiks atvēlēts katram desmit minūtes, un pēc tam jautājumu un atbilžu sesija būs ierobežota, tātad tai būs atvēlēts vien 20 minūtes. Deputāti varēs runāt ilgākais vienu minūti, līdz ar to viņiem savu jautājumu būs jāuzdod ļoti kodolīgā veidā. Pirmais, eh, kas uzstāsies, ir Maikls Vairs, eh, eh, kas pārstāv organizāciju Adrians Wall Capital. Lūdzu. Diemžēl runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Sorry. Morning. I'm here today to talk. Labrīt. Es runāšu par uh, Uh, finansējumu un par uh, to, uh, kādi līdzekļi ir pieejami un līdz šim nav izmantoti attiecīgiem projektiem. Mums, protams, ir jārunā arī par institucionāliem aspektiem un investoru piesaisti. tirgus jau ir ticis izmantots diezgan uh, pamatīgi. Tad, kad uh, mēs piedzīvojām kredīt krīzi, uh, tirgus uh, burtiski sabruka un uh, pazuda no apvāršņa, pēc tam uh, parādījās banku tirgus, un pēc tam, kad tika pieņemta Bāzela 3 direktīva un tika izteikts likviditātes prasības, tad banku tirgus atkal aizvirzījās otrajā plānā. Protams, ir finanšu tirgi, arī notiek tirzniecība, un īstenībā uh, infrastruktūra Eiropā netiek pietiekami finansēta. Ir vairākas būtiskas problēmas, kas noteikti ir jārisina, un tās ir ārkārtīgi konkrētas specifiskas problēmas. Es šodien eh, te negrābšu kaut ko no ļoti augstiem plauktiem, es vienkārši runāšu par tehniskām lietām. Mēs saprotam, kādēļ ir nepieciešamas šīs projekta obligācijas. Mums, protams, ir jāpiesaista dažādi investori, un tie ir jautājumi, ko mēs savā organizācijā eh, risinām dienu no dienas Jāsaka, ka ir grūti piesaistīt pietiekami augstu investīciju līmeni, tirgus bieži vien investoriem nav pieejams un ir nepieciešama aktīvi, lai varētu garantēt pietiekami augstu reitingu tādā veidā mudinot investors ierād, iegādāties vērtspapīrus. Un īstenībā ir grūti uh, finansēt aizdevumus, šis tirgus aizvien samazinās. Un, protams, jāsaka, jāsaka, ka tirgus, um, ka finanšu produktu cenas paaugstinās, tādēļ ir aizvien augstāks risks ieguldīt tirgu. Tas varētu radīt atkal tādus finanšu burbuļus, un es domāju, ka tos mēs noteikti negribam piedzīvot. Kā to varētu atrisināt tiem, kas vēlas aizņemties līdzekļus? Ir jāpiedāvā kapitāls, ir jāpiedāvā finansējuma avots, eh, kas varētu piedāvāt finansējumu stabilā veidā, samazinot procentu likmes un samazinot arī sākotnējās izmaksas. Ir jāoptimizē viss šis process un savādāk naudu nebūs iespējams aizņemties. Ar kādām problēmām sastopas investors? Protams, tirgū tas ir ļoti labi saprotams. Varbūt, ka šajā telpā jūs to tik labi nesaprotat, bet cilvēki, kas ar to nodarbojas ikdienā, tādi kā es, to apzinās ļoti labi. Eh, inspek eh, investoriem nav pietiekami mm, daudz pieredzes, eh, lai varētu analizēt tirgu valdošo situāciju. Uh, Un mums ir jāsaprot, ka joprojām uh, pastāv daudz problēmu un kredīt krīze arī vēl nav beigusies. Un Investori ir arī nobažījušies par to, ka trūkst informācijas, operācijas bieži vien nav caurskatāmas un, protams, tas uh, paaugstina procentu likmes. Kā mēs varētu šīs problēmas atrisināt? Tā tad ir labāk jāstrukturē transakcijas, ir eh, jābūt pietiekami labai informācijai, lai investori gribētu iegādāties obligācijas un ar tām tirgoties. Ir jābūt tādiem kredītiem, kas ir pakārtoti konkrētām jomām, konkrētiem projektiem, un tad investori varēs eh, ieguldīt naudu arī tad, ja situācija varbūt nebūs pats saulainākā. Ir jābūt uh, ķīlām, ir jābūt garantijām, informācija ir jāsniedz par katru darījumu, uh, informācijas sniegšanai ir jābūt standartizētai, lai investori, piemēram, katru ceturksni varētu saņemt ziņojumus, lai viņi zinātu, kādas uh, obligācijas un vērtspapīrs viņi iegādājas, un lai viņi arī varētu prognozēt iespējamos riskus. Šajā attēlā uh, tiek runāts par transakcijām, kas varētu izskatīties ļoti sarežģītas, bet īstenībā nu, tās ir vienkāršākās transakcijas, kādas uh, tirgu ir pieredzētas tieši šobrīd. Es mēģinu piedāvāt risinājumus konkrētām problēmām, e, izmantojot e, attēlā redzamo struktūru. Tā ir kapitāla, stru... Adrians Vola kapitāla struktūra, ko esam izstrādājuši pirms trim gadiem, un kopīgi ar Eiropas investīciju banku mēs regulāri sazināmies, jo viņi izmanto ļoti līdzīgu struktūru. Kas ir šīs um, transakcijas? ir zemāka riska transakcijas eh, un tālāk ir augsta riska transakcijas eh, kas burtiski atrodas otrā struktūras galā. Un, protams, investoriem ir jādara, ir intereses, lai šīs abas struktūras būtu pietiekami caurskatāmas, eh, tad, ja tiek iegādāts obligācijas. Savādāk viņi tās nevēlēsies iegādāties. ir ļoti daudz transakciju, kas atrodas zemākā riska daļā šajā tabulā, un ir tādas transakcijas, jeb darījumi, kas attiecas uz augstāka riska sadaļu, augstākā riska ailītē. Un, protams, tā ir ikdienu tirgu un eh, kombinējot abus eh, darījumu tipus, eh, jūs varat iegādāties konkrētas obligācijas. Ja mēs runājam par projektu obligācijām, tās būs veiksmīgākas zamāka riska infrastruktūrās, piesaistot šādas obligācijas lielāka mēroga projektiem. Protams, riskanti projekti eh, investoriem nav tik pievilcīgi un, piemēram, ir grūti šāds obligācijas pārdot, eh, ja pastāv pietiekam liels tisks, risks. ja mēs runājam par valstu obligācijām, arī šeit pastāv pietiekami augsts risks. Ir jārunā arī par pensiju fondiem un apdrošināšanas uzņēmumiem, kas eh, finansē tieši šādu veidu projekts. Viena no galvenajām problēmām, kas pastāv Eirozonā, ir valsts iepirkuma noteikumi, kas īstenībā nav pietiekami efektīvi un neļauj veikt vairāk darījumu. Un visu beidzot Solvency 2, jeb maksātspēja 2 direktīva um, ļauj uzlikt kapitāla nodevas apdrošināšanas uzņēmumiem un pensiju fondiem, Tādā veidā paaugstinot ilgtermiņu finansējumu Eiropas Savienībā zema riska projektiem. Līdz ar to šeit rodas pretrunas un uh, augsta riska projekti līdz ar to ir pakārtoti arī augstākām cenām. Visu beidzot secinājumi Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir pieejams finansējums, finansējuma avots, piemēram, pensiju fondi, aktīvi un apdrošināšanas uzņēmumi. Un līdzekļus ir uh, iespējams aizņemties pateicoties investoriem, un investori parasti vēlas iegādāties obligācijas vai vērtspapīrus. Viņi parasti nesniedz aizdevumus, vismaz nevēlas to darīt. Ja būs pietiekami labi strukturētas obligācijas un vērtspapīri, ir iespējams piesaistīt pietiekami daudz investīciju, ņemot vērā to, cik liels finansējums ir nepieciešams atsevišķiem projektiem Eiropas Savienībā. Thank you projektu obligācijām ir jārada likvidāti, jo tieši tas ir nepieciešams investoriem, un tad, kad darījumu skaits būs, tad, kad būs noslēgts konkrēts darījumu skaits, būs uh, iespējams uh, radīt ātrāk piekļuvu finansējumam. Projektu obligācijas ir pietiekami labs katalizators dažādiem projektiem. Uh, Ir nepieciešams progress šajā tirgu un, ja mēs runājam par uh, Eiropas investīciju bankas projektu obligāciju iniciatīvām, tādā veidā būs iespējams finansēt ļoti daudz infrastruktūras projekts Eiropā nākamo desmit gadu laikā. Grazie per l'intervento e anche per il rigoroso risposto. Paldies par uh, to, ka ievērojāt arī jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Es tagad došu vārdu Davidam Haldernam, kas pārstāv Eiropas enerģijas regulātoru padomi. Liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlos uh, šodien runāt par enerģētikas infrastruktūras finansēšanu un regulātoru lomu infrastruktūras finansēšanā. Šī loma, manuprāt, ir ļoti būtiska un tā ir jāplūko finanšu instrumentu kontekstā, kas ir ierosināti Connecting Europe uh, instrumentā un arī par to, kā atbalstīt Eiropas Savienības finansējumu šai jomā, jo tas ir arī viens no šie šī priekšlikuma elementiem. Pirmkārt, eh, vēlos norādīt, ka pārasti, un arī tā tas ir bijis pagātnē, enerģētikas infrastruktūra apmaksā tīkla lietotāji, maksājot tarifu, un patērētāji maksā pakalpojumu sniedzējiem, un tas nodrošina finansējumu visai enerģijas infrastruktūrai. Tas nozīmē, ka dr drošība, kas rodas uzņēmumiem, balstoties uz noslēgtajiem līgumiem, ir augsta, pastāv relatīvi mazs risks. Pagātnē šis process ir darbojies ļoti veiksmīgi un ir uh, nodrošinājis lielu apjomu infrastruktūras izveidi, bet šobrīd mēs uh, pēc finanšu krīzes apstākļos saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, Tas arī ir saistīts ar klimatu pārmaiņām un arī bažām par to, kā nodrošināt energo mm, piegādes drošību. Un mums ir jāveido jauna enerģētikas infrastruktūra Eiropā, lai nodrošinātu piegāžu drošību un mazu CO2 izmešu līmeni. Uh, lielākā daļa no tā finansējuma, kas mums nepieciešams enerģikas infrastruktūrai, joprojām tiks nodrošināta ar tarifu palīdzību. Protams, mums ir arī jāpiesaista investori, lai nodrošinātu efektīvāku kapitāla izmantošanu un atbalstam arī novatoriskās uh, finansējuma metodes, kas ko investori varētu izmantot. Bet, ja mēs runājam par tiešajām Eiropas Savienības investīcijām, tad 9,1 miljārds šķiet liela summa, bet ja mēs izvērtējam to, kāds apjoms būs nepieciešams infrastruktūras attīstībai, tad šī summa ir salīdzinoši neliela. Uh, Protams, kad ir veiktas investīcijas infrastruktūrā, mums ir jādomā par to, kas maksās par šīm investīcijām. Un mūs, mums, kā regulātoriem, šķiet, ka jāmaksā ir tiem, kas gūst labumu no infrastruktūras. Proti, ja patērētāji kādā valstī uh, gūst labumu no zemākām cenām uh, šajā infrastruktūrā, tad tiem arī būtu jāmaksā bet uh, um, ne obligāti valstī, kurā infrastruktūra ir izveidota. Mums ir jāizveido tāds mehānisms, lai uh, taisnīgi sadalītu izmaksas uh, starp infrastruktūras izmantotājiem. Ir arī uh, Uh, ieguvumi, ko izjūt visi patērētāji, proti uh, oglekļa izmešu samazināšanās. Šajā gadījumā visi Eiropas Savienības patērētāji ir ieguvēji ne tikai tā reģiona iedzīvotāji, kur infrastruktūra atrodas. Un šeit uh, ir regulātoriem jāspēlē sava loma, un mēs esam priecīgi, ka mums šāda atbildība ir piešķirta. Un tomēr ir arī gadījumi, kad labi projekti, kam ir reāls, eh, kas nodrošina reāls uzlabojums, tomēr uh, cieši neveiksmi. Varbūt tādēļ, ka ir pārāk augsts risks vai arī ir pārāk maz uh, labuma guvēju, kuri spētu maksāt par infrastruktūru. To mēs piedzīvojam Austrum Eiropā vai Dienvidu Austrum Eiropā, kur tirgus nav tik attīstīts kā citos Eiropas reģionos. Un tas uh, mūs noved pie tāda jautājuma kā investīcija risku pārvaldība. Šeit ir jautājums par to, kā izvērtēt, kurš no ierosinātajiem investīciju projektiem, kuru lielāko daļu var apmaksāt ar uh, parasto metodi, balstoties uz tarifiem, bet kuriem projektiem būtu nepieciešams īpaši atbalsts, lai tie varētu attīstīties. Un uh, š, izlēmjot jautājumu par atbalsta sniegšanu būtu jārīkojas tā, lai nekavētu projektus, kuri var ātri attīstīties, paši nodrošinot savu finansējumu. Viens veids, kā varētu sniegt atbalstu, ir regulātoru stimuli. Proti, patērētāji varētu uzņemties daļu no šā riska, mazinot investoru risku. Tātad ir viens, viena šāda metode ir trešās puses piekļuves izņēmumu noteikšana. Otrs risinājums ir regulatorie stimuli. Investori var saņemt uh, augstākus procentus par savajām, savām investīcijām, lai uh, stimulētu investīciju veikšanu attiecīgā projektā. Bet alternatīva varētu būt arī tāda, ja investīciju ieplūde ir lēna, tad arī šis uh, stimuls ir mazāks. jāsaka, ka nav viena stimulu metodi, kas būtu derīga visiem projektiem. Šeit ir nepieciešama individuāla pieeja katra projekta risku pārvaldībai. Un eh, tas ietilpst neatkarīgo regulātoru kompetencē, kā to arī nosaka trešā enerģētikas pakotne. Mēs uzskatām, ka arī Eiropas Savienības, Eiropas komisijai šeit būtu jāspēlē savu lomu un arī uh, komitoloģijas process būtu jāpiesaista atsevišķos jautājumos. Uh, runājot par trešās pak nākotnes īstenošanu un investīciju stimulēšanu, varbūt ne visur normatīvais regulējums ir adekvāts. Ir projekti, kam būtu nepieciešams īpašs atbalsts. Katrs projekts būtu jāizvērtē no uh, izmaksu un ieguvuma viedokļa un mums ir jābūt visam ļoti skaidram lēmumu pieņemšanas procesā par to, kuriem projektiem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Lielākais vairākums projektu var vienkārši virzīties uz priekšu, neizējot cauri šim izvērtēšanas procesam. Ja ieguvumi ir skaidri redzami, bet ir bāžas par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, tad mēs varētu arī domāt par papildus atbalsta piešķiršanu no uh, Eiropas uh, Savienības finansējumu. Un noslēgumā gribu teikt, energoregulātori atbalsta nepieciešamību pātrināt investīcijas infrastruktūras izveidē Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami skaidri kriteriji prioritāriem enerģētikas projektiem un arī attiecībā uz to, kam ir nepieciešams papildu finanšu atbalsts. Un tie projekti, kas, kam nav nepieciešams īpašs atbalsts, kas ir dzīvot spējīgi, tāpat ir uh, jāīsteno bez kavēšanās. Paldies! Grācie, ja mūra la parola, Aguelfa. Paldies, Heldenkungs, un tagad vārds Givarta kungam, kurš ir atbildīgs par lielu po projektu pārvaldību Francijā. Paldies, es gribēju jūs īst, īsumā īst informēt par dzelzceļa tīklu pārvaldības uh, pieredzi, iztenojot liela mēroga projektus, kam mēs uh, centāmies piesaistīt privāto finansējumu vai priekšfinansējumu no privātiem avotiem. Pie tā es vēl atgriezīšos jo mm, šeit darbojas divas atšķirīgas schēmas, un es cenšos izskaidrot, kurā gadījumā mēs kuru schēmu lietojam. Vispirms kopīgs pārskats par projektiem, kas šobrīd ir mūsu portfelī. Mums ir četri līgumi noslēgti no 2007. līdz 2008. gadam. Trīs no šiem līgumiem jau ir parakstīti un pēdējais tu, tūlīt triks parakstīts no tātad ceturtais līgums. No šiem četriem projektiem trīs attiec uz ātrgaitas uh, līnijām un uh, investīciju apjoma ziņā ir uh, 300 uh, kilometru līnijas pagarinājums uz, uz Bordo. Un uh, šie pārējie līgumi ir slēgti kā partnerības līgumi. Pirmais līgums, kad tika parakstīts GSM RAI 2010. gada martā, un Tas ir uh, Eiropas RTMS uh, sistēmas elements. Kad Nīmas Montpellier apveceļš uh, tiks finalizēts, mums būs 15 uh, miljārdu portu portfelis, eh, kam eh, tiks eh, nodrošināts privātais finansējums vai priekšfinansējums balstoties uz partnerības līgumiem. Galvenā atšķirības balstās uz risku sadali jo partnerības līgumā līguma slēdzējs saņēma atlīdzību par infrastruktūras izmantošanu, ko šis, šis uzņēmums uztur. Mēs, piemēram, Nīmas Montpellier apvedceļa gadījumā satiksmes risks uh, paliek uh, uh, infrastruktūras pārvaldītāja ziņā, bet ir otrs variants, ka arī šis, ja tiek veidota koncesija, tad arī satiksmes risks tiek um, nodots uh, izmant lietotājam, jo šeit koncesijas īpašniekam ir uh, tieša piekļuva klientiem. Bet uh, pirmajā uh, gadījumā tas ir tāpat kā lidostu gadījumā ir starpnieki, kas darbojas, kas ir transporta operatori. Runājot par uh, Uh, izbūvi un uzturēšanu, starp abām schēmām ir maz atšķirība. Otra galvenā atšķirība ir tāda, ka koncesijas gadījumā tiek uh, nodrošināts privāts uh, finansējums un uh, subsīdijas. Šobrīd uh, vēl nav iespējams iztikt bez subsīdijām, varbūt tikai dažos, dažiem autoceļiem tas ir iespējams, bet dzelzceļu jomā tas nav līdz šim bijis iespējams. Bet at, atskaitot investīciju subsīdijas, koncesija nodrošina uh, finanšu uh, līdzsvaru, nodrošinot um, infrastruktūras izmantošanu. Runājot par partnerību, šeit ir cits uh, modelis, ir uh, nodrošināts uh, priekšfinansējums, uh, ir uh, daļa pašu kapitāla un daļa aizņēmumu, un tas, eh, šī aizņēmuma atmaksāšana ir paredzēta līguma darbības laikā. Šeit eh, ir eh, arī jāizvērtē riska sadale, kā jūs redzat šajā tabulā. Mēs diezgan lielu riska daļu pārnesam uz privāto sektoru, izņemot atsevišķus riskus, piemēram, kā līguma konkurss, kas netiek nodots, bet uh, pārējie riski tiek nodoti privātam sektoram. Un šeit jūs redzat atšķirības uh, starp partnerības uh, partnerības modeli un koncesijas modeli attiecībā uz transporta riskiem. Šeit ilustrācijai ir redzams, redzamas abu projektu finansēšanas schēma, tātad uz Bordo un uz Loāru. Kā jau es norādīju, šeit ir daļa investīciju subsīdiju, bet pārējo nodrošina pašu kapitāls un aizņēmums. Un šeit ir uh, nodrošināts uh, līdzfinansējums uh, aizņēmuma veidā projekta īstenošanas periodam. ja koncesijas gadījumā koncesionārs uh, iekasē maksu no dzelzceļu uzņēmiem, kas izmanto infrastruktūru, tad partnerības līguma gadījumā uh, šeit uh, ir tāda diezgan labi pazīstama schēma, ka līdz infrastruktūras nodošanai publiskajam partnerim eh, darbojas priekš finansējuma posms, kur ir nodrošināts gan uh, publiskais finansējums, gan aizņēmums, un, un uh, līguma slēdzējs uh, nodrošina uh, noteiktu summu atmaksu, kas ir iztērētas projektēšanas un infrastruktūras uh, veidošanas laikā. Šo divu līgumu modeļi ir izvērtēti arī no to darbības aspekta, uh, runājot par partiju partnerības līgumiem un par koncesijas līgumiem. Līguma tehniskā dokumentācija abos gadījumos ir aptuveni ekvivalenta. Un pēdējais uh, punkts. Mēs uh, runājām par tehnoloģiskiem projektiem kā GSMR un, un citu projektiem attiecībā uz ekonomiskiem un finanšu projektiem. Bet runājot par ātrgaitas vilcieniem, mēs uh, šeit runājam par sociāli ekonomisko pievienoto vērtību, par uh, tirgus daļu atgūšanu no aviācijas sektora, jo šeit uh, pastāv tieša saikne starp transporta piedāvājumu uh, attiecībā uz ātrgaitas vilcieniem uh, klientu jomā salīdzinājumā ar aviāciju. Piemēram, posmā Parīze-Bordo mēs 60% uh, tirga, tirgus daļu ir jau mūsu rīcībā, un mūsu mērķis ir sasniegt 80, 90, 95%, kā tas ir šobrīd attiecībā uz Parīzi Lionu, kur dzelzceļš nodrošina liel, praktiski visus pasažieru pārvadājumus šai asī. Un ja ir lielisks dzelzceļa pārvadājumu piedāvājums, tad uh, ļoti ievērojami mazinās vai pat pazūda uh, avio pārvadātāju piedāvājums šajā maršrutā. Tas arī īsumā viss. Grazie, abbiamo terminato. Paldies. Līdz ar to varam beigt eh, prezentāciju pirmo kārtu, un tagad varat uzdot jautājumus. Pirmkārt, jautājumi no referentēm. Valjēn, Alessandra, tātad lūdzu visi referenti. Paldies, priekšsēdētājas kundze! No sākuma vēlos pateikties referentiem. Lielas paldies par ziņojumiem. Man ir jautājums Bažēra kungam. Jūs runājat par eh, fondiem, kas ir pieejami tirgū. Jūs teicāt, eh, ka uz eh, tiem var attiekties finansējums, jūs laikam runājat par, eh, par pensiju un apdrošināšanas fondiem. Es vēlētos, lai jūs sniegt vairāk informācijas par šo aspektu, lai mēs labāk varētu saprast uh, apjomu Eiropā. Cik uh, apjomīgi ir šie fondi? Nevajadzētu runāt tikai par abstraktām lietām. Mēs vēlamies garantēt, ka ir īsts pieejams tirgus kas mums šajā gadījumā varētu palīdzēt. Un tad ir jautājums Haldem kungam. Jūsu prezentācijā jūs eh, iepazīstinājāt ar eh, lielajām enerģetikas eh, kompānijām, un tagad mums ir izaicinājums jaunas infrastruktūras alternatīvās enerģijas avotiem, piemēram, saistībā ar transportu, elektriskās mašīnas, zemākas oglekļa emisijas un tā tālāk. Tie ir jautājumi, kuriem ir nepieciešama infrastruktūra. Mums ir nepieciešams alternatīvas, kuras varētu izmantot. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, vai tā ir daļa no jūsu organizācijas eh, senā pamatojuma, vai tas iedarās eh, jūsu plānā? Protams, nav nepieciešams eh, subsīdijas, ja jūs esat komerciāls uzņēmums, tomēr šis tirgus paplašanās, un mums ir jāgarantē, ka ir vislabākā infrastruktūra, kas varētu klientiem palīdzēt. Un pēdējais jautājums. Vai jūs mums varētu sniegt eh, kādu priekšstatu? Tātad eh, katrs eh, eiro, kas tiek izmantot šajās partnerībās, kāds ir šī katra eiro efekts? Un kā ir ar laika vērtību? Runājot par partnerībām vai koncesijām, Es domāju, vai eh, tas kaut kādā veidā ir uzlabojis eh, kalendārs saistībā ar infrastruktūru. Kādā ziņā tas ir palīdzējis visu pātrināt, vai arī tieši otrādi tas ir visu palēninājis. Vēlos gūt eh, priekšstats par šo laika termiņu. Vērts ar kikungam. Paldies, priekšsādātājs kundz, pavisam īsi, saka Rikē kungs, lai nekavēt šo procesu. Es gribēju jautāt Vajēr er kungām, kurš ir mūsu finanšu speciālists. Šeit ir vairākas problēmas. Man šķiet, pirmkārt, ir sapratnes problēmas starp uh, tīkla operatoriem un finansētājiem. Es saprotu, ka jūs uzstājat, ka ir jābūt skaidrībai. Ir jābūt skaidrībai par projektiem un procesiem, kas tiek īstenoti infrastruktūras projektu realizācijai, jo tirgus attieksme die, uh, ir diezgan, tirgus attiecas ar aizdomām pret šādiem projektiem un neusticību. Uh, Un otrkārt ir jārunā par to, kā aprēķināt eh, to, eh, kāds īpatsvars ir valsts finansējumam, kāds procents ir valsts finansējumam, publiskam finansējumam, lai nodrošinātu uh, privātā sektora uzticību šiem projektiem. Tātad, kas galu galā šajās koordinācijas struktūrās spēj privātajiem finanšu operatoriem izskaidrot šos uh, projektus un kāds ir, kāda ir proporcija starp publisko un privāto finansējumu šiem projektiem, um, izlaižot obligācijas vai izmantojot citus uh, klasiskākus mehānismus. Tālāk man vēl ir jautājums par to. Uh, Eh, kad tiek nodrošināta privātā sektora līdzdalība, kā ieinteresēt šo privāto eh, partneri ar, eh, teiksim, īres maksām, ja to tā varētu nosaukt, kā var aprēķināt uh, vidējo darbības apjomu un kā aprēķināt šīs, šīs maksā šo īres maksu. Un visbeidzot, kā prognozēt rentabilitāti šīm infrastruktūrām, ņemot vērā uzturēšanas, izveidošanas izdevumus un tā tālāk saistībā ar kopīgajām izmaksām un kādu īres maksu noteikt un, teiksim, ja privātais sektors uzskatīs, ka tas ir rentabls uzņēmums, tad tie iesaistīsies, jo pretējā gadījumā var ciest tikai zaudējumus. Jautājums par to, kā sākotnēji izvērtēt šo projektu uh, rentabilitāti, realizēšanas iespēju, vai jūs domājat, ka pastāv tāds modelis, kā izvērtēt projektu iespējamo rentabilitāti. Paldies! Paldies! Valjēna kundze, lūdzu. Es domāju, ka jūsu prezentācijas bija ļoti interesants. Mans jautājums būtu šāds. Vai jūs domājat, ka sistēma darbosies? Bieži mums saka, ka privātais eh, finansējums netiek ieguldīts eh, tur, kur ir asociēti mm, publiskie fondi. Un mans arguments, ja, un tad otrais jautājums, vai tas uh, atsvērs uh, risku? Tātad uh, instruments, kuru izmanto privātie investori, lai finansētu infrastruktūru. Un treškārt, ja ir divi uzņēmumi, kuri ir iesaistīti šādā projektā, kā tas eh, darbosies? Kā viņi varēs realizēt eh, atsevišķu un kopīgu projektu un o, projektu obligācijas būs daļa no š, visu šī lielā pasākuma? Man tas nav skaidrs, ja jums ir šāda pieredze, jūs varētu padalīties. Un trešais jautājums Holdingam. Jūs runājat par prioritātēm, bet kad parādīsies sāraksti ar projektiem ar kopīgām interesēm, tas būs svarīgi visiem, arī komerciāliem un nekomerciāliem projektiem, un tie tiktu iekļaut šajā sarakstā. ja jūs runāsiet iekļauts, varbūt kāds domās, ka jums tādā veidā ir grūtāk iegūt finansējumu. Vai jums neliekas, ka prioritātes, ja mēs tās iekļaujam, ka tās patiesībā ietekmēs šo investīciju tirgu. Un tur būs kru, konkurences kropļošana starp uzņēmiem, kuri investē šajā tirgu, tāpēc, ka, kā jau es teicu, ja jūs esat augstāk vai zemāk sarakstā, tas var ietekmēt uh, eh, projekta darbību tirgū. Paldies! Grazie. Bene, adesso abbiamo... Paldies! Līdz ar to ir izteikušies referenti. 18 minūtes ir citiem jautājumiem, un 10 cilvēki vēlas uzdot jautājumus. Līdz ar to viens, viena minūte eh, tad, tad, eh, jautājumiem. Kančankungs, lūdzu. Ir ļoti sarežģīti iekļaut eh, šos sarežģītos jautājumus vienā minūtē, bet nu, tā tas arī ir. Es vēlos norādīt uz četriem aspektiem par dažādiem jautājumiem. Mums ir nepieciešami skaidri projekti ar biznesa plānu, kurš ir ārkārtīgi skaidrs saistībā ar investīciju un ar pēļņu. Mums nevajadzētu regulēt uh, grantus. Mēs izdalījām 4 miljardus, nezinot, kādi būs ienākumi, un mums ir uh, jāpadara mūsu finansēšanas sistēma racionālāka. 50 miljārdi, 10 no tiem nāk no. Uh, 1500 miliardi di infrastrutture per renderci competitivi che abbiamo programmato. Un mums ir nepieciešama programmēta infrastruktūra. Un te ir jābūt konkurētspējīgai attiecībā uz partnerības uh, līgumiem tiem ir jābūt ļoti skaidriem. Jo, ja es vadu attīstības programmu, tad es skatos uz PPP un koncesiju sistēmu. Un eh, attiecībā uz projektu obligācijām mums ir jāzina, kas eh, tās eh, ir. Mēs šobrīd uz tās, tās skatāmies, tad attīstības kompānijas iesaistās tirgu un uz tām atsaucās. Es domāju, ka Eiropai ir jāveic liels kvalitatīvs lēciens virzoties uz uh, finanšu tirgu, lai mēs varētu izkļūt no šīs krīzes. Paldies! Investīcijas ir svarīgas. Infrastruktūras izveide arī ir svarīga, tāpēc, ka tas ir ātrākais veids, kā mēs varam radīt jaunas darba vietas netiešā veidā tas mums eh, dos iespēju radīt papildus eh, vērtību dažādos sektoros. Man ir jautājums Govārča kungam. Jūs eh, ļoti labi parādījāt, kāda ir jūsu pieredze. Es vēlētos jums jautāt saistībā ar uzturēšanu. Kurš ir atbildīgs par uzturēšanu? Jūs esat kā operators ir par to atbildīgs, uz cik ilgu laiku, 30, 40 gadiem. Un tad uh, eh, Haudienu kungam jautājums. Jūs uh, pieminējāt uh, enerģētikas jomu. Tomēr es vēlētos zināt, vai atjaunojīgie enerģijas resursi, vai tie būs tiesīgi saņemt tikai 9 miljārdus eiro. Paldies! Grazie. La parola al collega Herzog. Herzog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzog. Schaut natürlich alles wunderbar aus, theoretisch jā, attēlos viss izskatās ļoti skaisti, bet es gribēju pavaicāt, Vai tas ir realistiski, vai tiešām tas, kas uh, šeit ir uh, uzzīmēts un attēlots, varētu pārvērsties patiesībā? Mēs taču zinām, uh, ka ir jākonsolidē budžets, ir arī spiediens uz politiķiem, un es īsti nezinu, kā mēs to visu varētu panākt, kas šeit ir attēlots. Es gribēju uzdot arī dažus jautājumus komisijai cik lielu procentu tad varētu finansēt tieši šīs privātās un publiskās partnerības tieši transporta jomā? Es gribēju pavaicāt, kāda ir e, jūsu līdz šim gūtā pieredze, piemēram, e, ten. Te aģentūra taču noteikti arī ir izmantojuši privāto publisko partnerību iespējas. Un šeit ir arī zināms sajukums ar kompetencēm. Ja pareizi saprotu, ir Eiropas uh, privāto publisko partnerību ekspertīzes centrs. Un eh, šis centrs nodarbojas arī ar investoru konsultēšanu. Uh, pagaidām tiek konsultētas e, valsts iestādes, valsts uzņēmumu, un kā tad mēs gribam piesaistīt šos e, privātos investēšus? Nē, nu tas jau ir viss ļoti jauk, un ja tas tā vien dienu pārvērtīsies realitātē, būšu vēl priecīgāks, bet es nezinu, kā mēs to visu varam īstenot, ņemot vērā mūsu finanšu problēmas. Paldies! Grazie, kolega Weber. Oui, euh, en une minute. Jā, pavisam vienā minūtē. Jā, tas ir iespējams, ja bet grūti izdarāms uzdot jautājumu. Tātad, tagad mans jautājums. Jūs teicāt, ka 9,1 miljārds Eiropas Savienības līdzekļu, uh, uh kā sākotnējais uh, ieguldījums, lai piesaistītu kopā 50 miljārdus uh, infrastruktūras projektos Connecting Europe, u, lai uzsāktu enerģētikas uh, infrastruktūras uh, izveidi ir par maz, ar to nepietiek. Kāds ir jūsu vērtējums, kāda svira mums būtu nepieciešama? Uh, un Givārškungam vārds 37 miljārdi, ne, 31,7 miljārdi eiro ir paredzēti kā šis sviras kapitāls, lai piesaistinātu valstis un privātās investorus investēt eh, dzelzceļa attīstībā, bet eh, jāsaka, katrs miljons, kas ir investēts Eiropas līmenī, piesaistīs 5 miljonus no dalību valstīm un 20 miljonus no privātā sektora. Vai šie aprēķini pēc jūsu domām ir ticami un atbilst patiesībai? Paldies. Paldies, De Grandes Paskola kungs, lūdzu. Grazie, kolēģa Kramer. No, no. Kramer kungs. Ja, wir haben ja Erfahrungen. Mums ir zinām pieredze. Wir haben ja Erfahrungen mit äh, Public. Esam guvuši pietiekami daudz pieredzes, äh, kā darbojas äh, privātās äh, publiskās partnerattiecības. Es tikos ar darbiniekiem no Šveices dzelzceļa, un es teicu, kādas ir iespējas un kas tad īsti notiek. Un, piemēram, viņi man atbildēja, ja risks ir pārāk augsts, tad ne jau neviens neatradīsies, un ja risks ir zams, tad eh, mēs visu to arī darīsim. Un īstenībā Lamanša tuneļa celtniecība arī tika finansēta pateicoties investoriem, bet finansiāli tā bija pilnīgi izgāšanās. Un Berlīnē arī tika finansēta lidostas celtniecība un privātie investori pieprasīja 3% uh, efektivitātes. Neviens īsti negrib uzņemties risku, tātad grib, lai valsts uzņems risku. Un lielā koalīcija lēma, nu, ja jau tā, ja neviens īsti negrib privāti investēt, tad mēs darīsim to paši. Ko jūs varat teikt par šo pieredzi? Nosauciet kaut kādus konkrētus projektus, uh, kur esat guvuši labu pieredzi un uh, ka tas ir nācis par labu nevien privātiem investoriem, bet arī valstī. Paldies! Grāci, dzīle. Zīles kungs. Paldies, man jautājums Halden kungam kā nacionālam regulātoram. Vai jūs uzskatāt, kā būtu liederīgi ieguldīt no Connecting Europe Facility publiskās naudas līdzfinansējuma projektiem, piemēram, gāzes sektorā, infrastruktūrā? Tā pašā laikā, ja šī gāzes infrastruktūra paliek monopolu stāvoklī un neieviešo trešo enerģētikas paketes garu, izmantojot derogācijas vairākās valstīs. Uh, respektīvi samazinot šiem biznesam uh, izdevumus un palielināt viņu peļņas, tai pašā laikā neļaujot citiem gāzes piegādātājiem strādāt šajā gāzes sektorā. Un Bajer kungam, kā mm, jautājums, vai jūs uh, pēc jūsu riska vērtējuma, vai jūs redzat, ka projekta bondi strādās tikai zema riska uh, valstīs ar projektiem, kuri būs uh, ar zemu risku un, respektīvi, būs droši pensiju fondiem, apdrošināšanas kompāniem un asset menedžeriem, un pēc gadiem desmit mēs vai, vai finanšu perspektīvas beigās mēs redzēsim šo projektu bondu lietošanu tikai šajās valstīs un šajos projektos. Paldies. Grāti. Grāci, Pirker. Pirker kungs, lūdzu. Thank you, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nezinu, kurš īsti man var atbildēt uz jautājumu. Es diemžēl nokavēju šīs prezentācijas sākumu. Mēs runājam par to, eh, kā ehm, pārvarēt šo pretestību, kas bieži vien valda pret infrastruktūras projektiem, bet īstenībā infrastruktūras projekti taču nāk par labu tautsaimniecībai, ekonomiskai izaugsmai, piemēram, arī um, veidojot augstsprieduma tīklus dzelzceļā. Uh, Bet, protams, tas uh, nodara kaitējumu, rada papildus troksni, tādēļ projekti ir ļoti precīzi jāprojektē, un, protams, ir sagaidām pretestība, piemēram, ņemot vērā trokšņa radīto kaitējumu, daudzi nelēms uh, šādus projektus izbūvēt. Gribēju pavaicāt, vai jums ir pieredze? Uh, kā jūs varētu izvairīties no šādas pretestības jau pirms tam, zinot, ka tā ir gaidām, tātad jau prognozējot cilvēku izturēšanos, un e, kādi ir materiāli un e, kādas, e, kādi ir instrumenti, lai šādas infrastruktūras varētu veicināt, vai ir iespējams finansēt, piemēram, tuneļu būvniecību vai uh, sliežu pārcelšanu. Protams, ir šie uh, franču, uh, ir franču augstprieguma dzelzceļš, tur jau esam guvuši zinām pieredzi, bet eh, kas īsti ir jādara, lai varētu parūpēties, lai pēc iespējas vairāk eh, cilvēku atbalstītu šos projektus? Paldies! Grācie, la kolega Lichtenberga. Lichtenbergers kundze, lūdzu. Jā, herzlichen. Paldies. Jā, ļoti īsi un ātri jautājumi, ņemot vērā to, ka man ir tikai viena minūte. Pirmam kārtām, kā privātie investori reaģē uz to, ka aizvien pieaug izmaksas būvniecības laikā. Tas ir neizbēgami ja tiek um, būvētas maģistrāles, uh, liktas dzelzceļas liedas, izmaksas vienmēr sadārdzinās. Un, uh, protams, ir jāveic arī uh, izvērtējums, kā tas ietekmēs vidi, kā tas ietekmē projektu kopumā. Un vēl viens jautājums. Bija pētījums par privātajām publiskajām partnerībām. Pētījumu veica komisija, kas konstatēja, ka runājot par ļoti apjomīgiem un ilglaicīgiem projektiem, ir ļoti grūti piesaistīt šādu veidu partnerības, jo privātās publiskās partnerības eh, vienkāršāk ir izmantot eh, īstermiņu projektiem. Vai jūs katru dienu ņemat vērā šī pētījuma rezultātus? Un, uh, kas tad eh, varētu būt tas eh, āķis, uz kura varētu uzķerties eh, privātie un publiskie partneri, lai varētu finansēt ilgtermiņu projektus. Tagad tiek runāts, piemēram, par pašvaldībām, vai pašvaldības pēkšņi skaitīsies privātie partneri. Nu, kas tad tie īsti ir? Mēs gribētu piemērus. Un vai jūs esat eh, ar mm, pieredzējuši paaugstinātu privāto investoru interesi par šādiem projektiem, vai vispār iespējams šos līdzekļus piesaistīt, vai tas viss ir tikai teorijā? Paldies! Irānkungs pēdējais runātājs. Irānkungs, atvainojos. Paldies, pavisam īsi. Uh, daži eksperti eksperimenti ir veikti Eiropas mērogā, vienmēr tiek minēts uh, Lamanša tunels un vēl citi, un patiesībā izmaksas gal galā izrādās trīsreiz, četras reizes augstāki un uh, ir nerentabli. Uh, protams, uh, ir apstākļi, kas mums spiež meklēt partnerību, bet man ir jautājums tāds, kā jums relatīvos, ne absolūto skaitļos, kāda ir attiecība starp uh, priv, publiskām investīcijām un projekta ilgumu, lai uh, nodrošinātu, ka netiek uh, privatizēti zaudējumi, uh, un uh, arī valsts neuzņems visus šos zaudējumus. Kādām pēc jūsu domām vajadzētu būt uh, šim uh, publiskā finansējuma slieksnim, lai tiešām uh, nodrošinātu veiksmīgu projekta uh, īstenošanu? Paldies! Tagad vārds. Uh, mūsu viesiem, katram no viņiem trīs minūtes un pirmais mājierkungs. Man ir desmit jautājumi aptuveni un katram tātad 25 sekundes. Sākšu no sākuma un esmu gatavs arī individuāli runāt ar deputātiem, ja kādam ir uh, jautājumi vēl papildus kopš 95. līdz 2007. gadam esam īstenojuši 300 uh, pro, projektu finansēšanu. Tirgus ir tiešām liels, šeit ir runas par, par triljoniem eiro, ir notikušas daudz transakcijas jau pirms krīzes. Nākošais jautājums bija neatceros, kurš uzdeva un no kurienes. Tīkla operātoru ieguldījums un infrastruktūras īpašnieku ieguldījums šeit eh, ir runa par projektu obligācijām Eiropas investīcija banka tieši eh, jārēķinās ar to, ka privātiem investoriem nav liela pieredze, tādēļ ir jānodrošina tādi dzīvot spējīgi, skaidri projekti, lai finansētājiem būtu viss skaidrs. Eh, tāpat arī, eh, ja ir banku finansējums, tiek nodrošināts, tad arī šāda informācija agrāk tika sniegta Tālāk jautājums, kas ir šie investori? Institucionāli investori mums nozīmē pensiju fondus, apdrošinātājus un kapitāla pārvaldītājus. Ir liels skaits pensiju fondu un apdrošināšanas kompāniju, kas jau veic šādas investīcijas vai nu caur fondiem vai privātu kapitālu kapitālu fondiem. Šāda pieredze jau ir, bet uh, nav pieredzes investējot obligācijās. Līdz ar to ir institūciju pieredze attiecībā uz riska uzņemšanos, uh, piemēram, pensiju fondiem, iesaistoties liela mēroga projektos, kas nav PPP projekti vēl viens jautājums. Vai es domāju, ka tas uh, darbosies? Jā, šis jautājums vienmēr ir uh, labs. Man ir 33 gadu ilga pieredze obligāciju tirgu, esmu darbojies dažādos uh, sektoros saistībā arī ar Eiropas investīciju banku. Ir uh, korporatīvās obligācijas, uh, citas uh, struktūras, kas jau pastāv des, gadu desmitiem, un nav pamats domāt, ka tas nevarētu darboties infrastruktūras projektu jomā. Tālāk, kā aprēķināt uh, publisko investīciju apjomu, kas nepieciešams. PPP projektu jomā ir jautājums nevis par finansējumu apjomu, bet par koncesijas līgumu, eh, kad, eh, ko dara valsts iestādes, ka tās saņem šo īpašumu eh, par eh, to, kas ir jāmaksā par infrastruktūras izmantošanu 20-30 gadu laikā. Runājot par šo proporciju attiecību, par to es neesmu tā atklāt runājot domājis par to, cik ir eh, kāds īpatsvars privātam un kāds uh, publiskam kapitālam ir. Labi, tas arī viss. Es ļoti atvainojos, mums vēl ir paredzēts otrais diskusija rāns pēc tam. Līdz ar to dažus jautājumus varēs apspriest arī tad Holdenkungam vārds. Paldies, runāšu īsi. Bija divi saistīti jautājumi, manuprāt, vai jaunā infrastruktūra alternatīviem enerģijas avotiem uh, Uh, būtu pelnījis īpašu atbalstu no regulātoru viedokļa un vai šāds atbalsts būtu pieejams arī fosīlā kurināmā uh, izmantotājiem, ne tikai jaunajiem enerģijas avotiem. Uh, šeit ir runa par infrastruktūru, kas savieno dažādas Eiropas daļas un arī uh, piesaista jaunos uh, alternatīvos enerģijas avotus. Līdz ar to ir svarīgi investēt uh, tīklos uh, vēl pirms tiek izveidoti atjaunojamie enerģijas avoti, jo tīkla izveide prasa vairāk laika nekā, piemēram, vēja ģeneratoru parka izveide. Tāpat mums ir nepieciešami viedie tīkli uh, visā Eiropā mēs šobrīd atrodamies uz vienotā Eiropas enerģētikas tirgas liekšņa. Un līdz ar to jāsaka, jā, atbildi ir tāda, akcents iek likts uz, uz šo jautājumu. Tālāk par prioritātēm. Ja jūs esat sarakstā augšgalā, tas nenozīmē, ka ir lielāks izredzes saņemt finansējumu. Atrasties sarakstu sākumā nozīmē, ka šis projekts ir uh, steidzamāk īstenojams, lai sasniegtu Eiropas enerģētikas mērķus, bet finansējumu saņemšana ir saistīta ar tādiem aspektiem, kā projekta rentabilitāte, pārvaldības sistēma un par to, kāds sākotnējs finansējums tiek piedāvāts. Un varbūt ir zināma saikne starp prioritāti un uh, finansējumu, bet uh, prioritāšu sarakstu sākums nenodrošina automātisku privāto finansējumu. Tālāk par šiem 9,1 miljārdu eiro Eiropas Savienības finansēm vai ar to pietiek. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt kaut ko citu. Es gribēju teikt, ka tas ir liederīgs finansējums, bet tas nav liels finansējums samērojot ar visu nepieciešamo investīciju apjomu. Mums ir jābalstās uz privātām investīcijām, kad tīkla pārvaldītāji investē, tās piesaista e, finansējumu no kapitāla tirgiem. Mums ir šī sistēma jāvienkāršo, jāstrādā ar riska pārvaldījumu. 9,1 miljārds e, ir paredzēms tiem projektiem, kas ir nepieciešami un ko citādi nav iespējams finansēt. Eh, jautājums, vai ar 9,1 miljārdu pietiks, eh, to neviens nevar pateikt šobrīd. Mums ir jāskatās, kāda būs reālā situācija. Labi, līdz ar to man ir jābeidz. Es atvainojos, ka neatbildēju visiem jautājumiem. Paldies. Un es arī atvainošos eh, visiem, un tagad pēdējais runātājs centīšos atbildēt uz četriem jautājumiem, bet ne uz visiem, jo trijās minūtēs tas nav iespējams. Eberkungs gan teica, ka tas ir iespējams, bet tas rada lielu vilšanos un stresu. Tātad GSMR uh, šeit bija uh, četri gadi, bet citos ir par 25 un pat 50 gadiem. Tālāk par svīras efektu un grafiku. Man būtu šobrīd diezgan grūti atbildēt, jo lielu dzelzceļa projektu struktūra, kāda mums tā ir, prasa lielu laiku, ilgu laiku. Ja mēs tagad sāktu visu no sākuma, tas noteikti virzītos uz priekšu ātrāk, jo, ja ir uh, konsultācija process jāsāk, jāuzsāk par vienu miljārdu eiro, tad tur ir desmit tūkstoši uh, lapu gara dokumentācija un tas prasa daudz laiku. Mēs uh, šobrīd, um, mums ir lielāka paskatāmība un mēs varētu optimizēt šīs procedūras laika ziņā. Tālāk par uh, PPP izmantošanu un priekšrocībām. Tas mums uh, ir devis iespēju būvēt četras ātrgaitas uh, līnijas vienlaikus. Agrāk tas notika viens pēc, līnijas tiek būvēts viena pēc otras, bet tagad četras līnijas tiek būvēts paralēli. U, trī, viena līnija tiek būvēta pēc uh, valsts pasūtījuma un trīs uh, PPP uh, projektu ietvaros par uh, valsts uh, līdzdalība ir 65% valsts investīcija, tālāk 25% reģionālās attīstības uh, fonda finansējums. Bet, uh, bet uh, projektos, vienā projektā šeit ir 43% privāt, eh, publisko investīciju. Mums ir virkne jautājumu, kas ir diezgan sarežģīti par uh, mūsu finanšu montāžām, finanšu struktūru. Uh, un par eh, riskiem, ko neuzņemas eh, privātiem un par eh, riskiem, ko uzņemas valsts. Ja, teiksim, būvniecības ilgums ir seši gadi, seši gadi nebija viens no atlases kritērijiem, bet uh, tas tika paziņots saistībā ar finansējumu, un šis uh, Uh, finansējums ir ierobežots, uh, un uh, būvē, būvnieks nevar pie mums vērsties ar prasībām palielināt izmaksas, jo izmaksas tika noteikts jau pašā projekta sākumā. Tālāk par risku pārdali tika uzdots jautājums. PPP projektos Uh, un koncesijās privātie partneri uzņems diezgan lielu risku, bet mēs vēlamies optimizēt šo situāciju attiecībā ar projekta izstrādes un būvniecības uh, fāzi. Šeit ir iespējams uzlabot situāciju. Um, mēs uh, paredzam uzlabojumus būvniecības uzturēšanas jomā salīdzinot ar pašreizējo situāciju, bet jāsaka, ka uh, pagaidām vēl mēs nesam uh, visu vēl izvērtējuši. Un noslēgumā. Par uh, to, vai ir iespējama PPP neveiksme, un ja mēs salīdzinām privāto un PPP, eh, publisko un PPP eh, variantu, tad ir jāņem vērā arī eh, šāds neveiksmes risks. Paldies! Atvainojos par uh, nokavēšanos. Tagad turpmākā sanāksmi vadīs eh, Brains Simpsonkungs, transporta komitejas vadītājs. Atvainojiet, eh, ka desmit minūtes eh, kavējam pēc grafika. Paldies! Es nezinu, vai tad vēl kāds mm, tad apsēdīsies citās vietās, tas varētu prasīt vēl 5 minūtes laika. Okay, let's try and get started then. Mēģināsim sākt darbu. Mums ir mazāk nekā 45 minūtes otrajai daļai. Un līdz ar to uh, ir jāizmanto termins nežēlīgs. Tad ir trīs runātāji. Neiešu, neizmantošu ievadvārdus, jo tas arī aizņem daudz laika. Mērfija kungs. Uh, Viņš vada operācijas saistībā ar Eiropas Investīciju banku. Jums ir dots vārds, katram runātājam ir desmit minūšu laiks. Un pēc tam es nolēmšu attiecībā uz eh, jautājumu uzdošanas kārtību. Mērķi, kungs, jums ir dots vārds. Paldies, labrīt! Es eh, runāšu Eiropas Investīcija bankas eh, vārdā, izrietot no iepriekšējām prezentācijām, kuras runāja par līdzīgiem jautājumiem. Uh, saistībā ar uh, Eiropas investīciju bankas perspektīvu. Es runāšu par infrastruktūras finansējumu, par instrumentiem, kuri tiek izmanto uh, Eiropas Investīcija banka, runāšu par privāto finansējumu un par PPP, kā arī par Connecting Europe iespēju apvienot dažādos instrumentus. Mr. Byer in particular has. Bairon kungs, jūs sevišķi pieminēja jautājumus, kas ir saistīti ar uh, publiskās infrastruktūras finansējumu un kas atspoguļo vairākus uh, faktorus. Un viens no šiem faktoriem ir samazinātā uh, apdrošināšanas uzņēmumu pieejamība. Tās ir uh, pazudušas kā uh, apdrošināšanas eh, avots, ar ko varētu eh, apdrošināt eh, infrastruktūras uh, projektus. Un otra lieta ir šis te, uh, sviras process, kas risinās banku tirgos, kā arī uh, regulējošo prasību, regulējošās prasības, uh, kuras uh, paaugstina ilgtermiņa finansēšanas izmaksas. Otrs aspekts, protams, ir finansu krīze un ierobežojumi valsts budžetam. bet, bet eh, līdz ar to ir arī liela vajadzība pēc eh, finansēšanas. Infrastruktūra ir Eiropas eh, ekonomikas pamatā, tā ir nepieciešama izaugsmai. Tā ir nepieciešama turpmākai vienotā tirgus attīstībai. Atkarībā no izmantotajiem skaitļiem var runāt par uh, triljoniem investīciju nākamo gadu laikā. Uh, tad ļoti uh, spēcīgi vajadzība pēc finansēšanas. Jautājums ir, kā um, apmierināt šo vajadzību pēc uh, finansēšanas, kā izmantot Eiropas Savienības fondus, uh, kā iesaistīt uh, privāto sektoru, lai uh, sasniegtu ilgtermiņu finansējumu. Un kā risināt uh, plašāks jautājums, kā piemēram valsts pa, pa, parādu, lai varētu būt finansēti ilgtermiņa infrastruktūras projekti. Eiropas Investīcija bankas eh, darbības, tātad Eiropas Investīcija banka pastāv jau 50 gadus, eh, tās galvenā samērķis ir infrastruktūras finansēšana, tāpēc eh, mēs esam finansējuši projektus visā Eiropā pēdējo desmit gažu laikā sākām ar struktūru, kur bija e, tradicionāla aizdošanas struktūra valdībām un ņemot vērā un e, palīdzot attīstīt jaunus tirgus, jo sevišķi PPP tirgu tas nozīmē, ka mums eh, ir eh, jautas eh, operācijas saistībā ar tiešo fin publisko finansējumu, PPP finansējumu, kur aizņēmējs ir tā saucamais projekts vai SPV. Tātad koncesijas saņēmējs mums ir arī jauni instrumenti, kurus esam ieviesuši pēdējos gados, jo sevišķi uh, garantija instruments TNT, kas ir konkrēts instruments, ar kuru palīdzību var sniegt palīdzību problēmās, kas ir saistītas ar PPP projektiem, jo sevišķi problēmām saistītām ar satiksmi. Tas ir saistīts arī ar subordinātā parāda instrumentu, kas ļauj sekt uh, risku, kas ir saistīts ar uh, satiksmi un uh, sniedz atbalstu uh, projekta izveidas uh, gaitā. Un Eiropas Investīcija banka ir arī aktīvi uh, sniegusi uh, kapitālu, kas ir ļoti svarīga finansējuma daļa PPP un privātajai infrastruktūrai. Eiropas Investīcija bankai ir ievērojami pieaugusi operāciju skaits eh, pirm, pirmajā finanšu krīzes posmā. Jūs varat redzēt, eh, ka pēdējo gadu laikā ir nedaudz samazinājums, jo mēs esam samazinājuši operācijas no augsta līmeņa saskaņā ar iepriekšējām tendencēm, tomēr eh, banku izmaksas projektiem ir ievērojami eh, paaugstinājušās saskaņā ar vispārējo projektu īstenošanu. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka galu galā svarīgi ir eh, turpināt īstenot projektus pat sarežģītos, sarežģītos finanšu krīzes apstākļos. Ten ir ļoti svarīgi um, EIB aktivitāšu kontekstā, un šajā diagrammā var redzēt, augsto līmeni, kas ir saistīts ar EIB eh, e aizdošanu finanšu krīzes pirmajos pusmos, un var redzēt arī eh, to, ka turpinās PPP nozīmība. Pirms 20 gadiem var redzēt, ka PPP sākās no ļoti eh, zēma pamata, jo sevišķi apvienotās karalistas tirgū, bet tie ir piemēroti tagad daudzās citās valstīs un kur šajās valstīs eh, ievērojami paļaujas uz PPP tirgu. Es pieminēju eh, krīzes periodu aizdevumos arī saistībā ar jaunu finanšu instrumentu izstrādi. Jo sevišķi Connecting Europe eh, kontekstā un LGT instrumentu sakarā šis um, parādu instruments projektu obligāciju uh, iniciatīva ir uzsākta kā pilotu projekts. Ar mērķi to attīstīt kā pilna apmēra instrumentu 2014. gadam un nu, 2020. gadam šim te programmēšanas uh, periodam Connecting Europe kontekstā. Un banka sniedz tehnisko atbalstu infrastruktūras attīstītājiem, jo sevišķi valsts iestādēm. Un tā ir izveidojusi arī Eiropas PPP ekspertīzes centru, lai dalītos ar pieredzi un dalītos ar gūto mācību. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts Eiropā - gūt no pieredzes, kas ir iegūta citur. Projekta obligācija iniciatīva pati par sevi ir instruments, kurš pamatā ir domāts eh, tam, lai sniegtu tad, augstāka līmeņa parāda saistībā ar uh, parāda ņēmējiem, un tas ir saistīts ar aktīviem, jo ir arī zemāka līmeņa uh, uh, tad, parāda ņēmēji, un līdz ar to tam var būt uh, cita ietekme uz uh, projektā vērtību. Nodoms tam ir veicināt kapitāla tirgus finansēšanu publiskās infrastruktūras projektiem. Tas ir arī veids, e, kā e, līdzsvarot Eiropas Savienības budžetu, tādā ziņā, ka apjomi, kas ir Eiropas Savienības budžetā, tiek pārvērsti par daudz lielāku atbalstu projektiem, visa investīcija projekta ietveros, un gal galā tas ir veids, kā Eiropas investīcija banka var panākt vairāk, un tas ir arī bankas um, mērķis uh, panākt šo te līdzsvarojumu saistībā ar savu ekspertīzi projektu struktūrēšanā un sniedzot arī projektu tehnisko novērtējumu. Eiropas uh, uh komisijas uh, ieguldījums ir eh, konkrēti noteikts katram projektam. Eiropas investīcija banka uzņems atlikušo risku pēc eh, kapitāla ieguldījumu, ko ir veikusi Eiropas komisija. Un eh, tas nozīmē, ka instrumenta ietveros fondu nauda var atplūst atpakaļ un tā var tikt izmantot citiem projektiem. Attiecībā uz šo te uh, daudzkāršošanas aspektu galējā fāzē ir veikti aprēķini no 230 miljoniem, kur ir piešķirti dažādajās eh, budžeta pozīcijās, TNT un eh, KLP. Doma ir tāda, ka 230 miljoni ļaus Eiropas investīciju bankai izveidot eh, šo parāda instrumentu, lai pietuvotos 700 miljoniem, tātad uh, trīs reizes, li, trīskārša līdzsvarošana. Un ņemot vērā kapitāla projektos, tas būtu aptuveni 90 uh, eh, reižu efekts. Bet, protams, kā uh, eh, konkrēti tas ir atkarīgs no katra projekta, un es ilustrēšu ar piemēru. Sastībā ar šo te daudzkāršošanas efektu tam vajadzētu ļaut privātajiem investoriem iesaistīties projektos, un sasniegt kredīta reitingu ar subordinātā parāda palīdzību, kas eh, to padara interesantu privātiem investoriem. Un visbeidzot, vēl viens eh, elements eh, tad šīs tā kapitāla investīcijas. Arī šo jomu banka vēlas attīstīt Connecting Europe instrumentu ietveros. Kapitāls tad, tad, papildus parādām. Protams, ka kapitāls ir ļoti svarīga daļa šajā te uh, finansējuma kopumā. Paldies! Paldies, Mērfī kungs! Un tagad, Žanrei Pakē, uh, transporta ģenerāla direktorāta vadītājs, jums ir uh, desmit minūtes. Lūdzu, jums ir tas vārds. Paldies! Es centīšos darīt eh, visu, kas manas spēkos liekļūtos laikā. Es domāju, ka galvenais izaicinājums Eiropas Savienībai ir atrast uh, veidu, kā investēt izaugsmē. Investēt uh, trīs uh, tīklu infrastruktūrās, tas ir veids, kā investēt Eiropas izaugsmē, tāpēc, ka šīs investīcijas atbalsta mūsu ekonomiku un mūsu sabiedrību, tas sniedz šo te konkurētspējas aspektu. Uh, un tas ir svaisti, eh, svarīgi ar kohēzijas politikas eh, kontekstu. Tas atbalsta mūsu ilgspējības eh, darba kārtību. Arī mm, tur ir klimata izmaiņu mm, aspekts šajā sakarā. Un šīs investīcijas ļoti tiešā veidā atbalsta arī mūsu tīklu industrijas, kuras visos trijos, se, trijos sektoros ir vadošās industrijas pasaulē. Un tas ir svarīgi saistībā arī ar inovācijām un ir jāsaglabā šī konkurētspējīgā pozīcija. Tas pats ir sakāms arī par inovācijām un rūpniecības politiku. Liela daļa no investīcijām šajos, šajās trīs tīkla industrijās, kas būs eh, nepieciešams eh, nākamo 10-20 gadu laikā, tas ir ļoti liels eh, izaicinājums, un cefa ir liels ieguldījums. Es nedomāju, ka tas ir vienīga, tā vienīgā reakcija uz šo izaicinājumu, tomēr mēs komisijā ceram, ka CEFA var eh, spēlēt ļoti svarīgu lomu Eiropas Savienības dimensijā šajās investīcijās. Investīcijas nāks no eh, ražošanas, rūpniecības, kā mēs šorīt eh, dzirdējām no kapitāla tirgiem. Protams, tās šajā kontekstā nāks arī no bankām, galvenokārt no Eiropas investīciju bankas, bet, protams, ka tām būs jānāk arī no publiskajiem avotiem, no nacionālajiem vai Eiropas līmeņa avotiem. Un līdz ar to uh, Connecting eh, Europe uh, instrumenta izaicinājums ir harmonizēt uh, šīs investīcijas un pēc tam koncentrēt uh, daļu no šīm investīcijām uz svarīgo uh, Eiropas dimensiju kāds ir šiem tīkliem. Tas ir šī instrumenta mērķis. Līdz ar to, lai uh, risinātu jautājumu par eusnības uh, pievienoto vērtību un Connecting Europe uh, uh, instrumentu, es domāju, ka ir nepieciešamas trīs papildus dimensijas. Pirmkārt, ir nepieciešams Eiropas eh, politikas eh, plānošanas ietvers. Otrakārt ir vajadzīgs identificēt labāk Eiropas Savienības pievienotās vērtības projekts. Un eh, treškārt ir nepieciešams labāk izmantot un apvienot publisko finansējumu. Un kāds ir šiem projektiem? Es domāju, ka attiecībā uz finansēšanas ietveru komisija kopā ar Connecting Europe instrumentu ierosināja vadlīnijas saistībā ar eh, emisiju tirdzniecības eh, schēmu. Un visos trijos gadījumos ir noteikta šo tīklu industriju Eiropas dimensija un tiek ierosināts visām iesaistītajām pusēm, dalībvalstīm, arī iesaistītajām pusēm mm, reģionālajā līmenī, tātad eh, tiem, kur izmanto infrastruktūru, apvienoties un īstenot uh, Eiropas uh, pamata uh, tīklus transportā un enerģētikā. Un tad tā būtu šī tā Connecting Europe pakotne, un tur ir arī saistības uh, šiem spēlētājiem saistībā ar Eiropas uh, dimensiju un plānošanu. Ir nepieciešami arī labāki projekti. Tad, tad uh, ir vajadzīgas īstas uh, prioritātes, kuras noteica komisija Connecting Europe uh, instrumenta pielikumā. Tās ir galvenās prioritātes visiem trīs sektoriem. Tās dos ieguldījumu tīklu industriju finansējumā un nākamo septiņu gadu laikā Connecting Europe, uh, Connecting Europe eh, instruments varēs attīstīt uh, atlikušās daļas šajos pamata tīklos visos trijos sektoros. Ir nepieciešami labāki sektori, arī atrodot, eh, panākot sinerģijas starp projektiem un sektoriem. Un viens eh, no galvenajiem eh, šī, šiem izaicinājumiem būs noteikti projektus, kur ir iesaistīti daudzi aspekti saistībā ar Connecting Europe instrumentu. Tiek sniegt arī vairāk instrumentu, lai garantētu, ka mēs varam labāk eh, sinhronizēt un sagatavot eh, investīcijas, jo sevišķi dalībvalstīs, tāpēc, ka daudzi no šiem uh, projektiem uh, ir nacionālajā uh, un reģionālā līmenī, un tiem nav vajadzīgā ietekme, un tas ir saistībā ar transportu, piemēram, ideja par transporta koridoriem, kuros uh, Eh, var iesaistīt eh, daudz iesaistās puses, lai sagatavotu projektus un garantētu, ka to izpilda ir pareizi tehniski sinhronizēta laikā. Daudz eh, darba ir ieguldīts projektu sagatavošanā, un mēs tā sapratām no enerģētikas regulātoriem, un to var redzēt arī saistībā ar ECT un transportu. Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku un Eiropas Savienības aģentūrām ar izpildu aģentūrām un regulējošajām aģentūrām eh, darbosies saistībā ar uh, projektiem, lai tad, kad uh, eh, 14. gadā sāks darbosies Connecting Europe, mēs būtu izstrādājuši efektīvu projektu sarakstu, lai sāktu īstenot šo instrumentu un attīstīt politikas ietvaru. Un visbeidzot, protams, ir nepieciešams labāks finansējums. Attiecībā uz finansējuma daļu mani kolēģi jau daudz vairāk ir un detalizētāk ir eh, izteikušies, viņiem ir lielāka pieredze. Es tomēr arī vēlētos uzsvērt, eh, kā finansēšanas daļa būs svarīga investīciju pakotnēs. Jūs sevišķi ETT, ECT un enerģētikas eh, pakotnē, kā arī transportā. Un veicamais darbs saistībā ar projektiem starp 14. Starp šobrīd un 14. gadu uh, būs runa par eh, to, kā publiskie eh, attīstītāji iesaistās eh, darbā ar kapitāla tirgiem, lai radītu pamatu tam, ka šis kapitāls ieplūst infrastruktūras projektos. Connecting Europe atbalsta šo te procesu ar riska dalīšanas mehānismiem, kurus ļoti lielā mērā ir iedvesmojusi iepriekšējā pieredze ar pilotu projektu. Un uh, cerams, eh, ka parlaments un padome pieņems eh, lēmumu par eh, projektu obligācijām līdz šī, šai vasarai. Līdz ar to ir izskatījšanas mehānismi, projektu obligācijas, kā arī kapitāla instrumenti. Kādas ir saistītas ar fondu enerģētikas efektivitātei un transportam. Līdz ar to Connecting Europe eh, sniedz eh, finansējumu šiem te riska dalīšanas mehānismiem, bet joprojām, protams, ka tā ir arī projektu un dažādu finansiālo institūciju atbildība iesaistīties un tos pēc iespējas labāk izmantot. Ir diezgan liela pieredze, kas tika gūta. Es domāju, eh, ka tā bija veiksmīga. Bija arī gadījumi, kad veiksme nebija tik redzama. Un tas varbūt uh, arī kā mudinājums um, nākotnē rīkoties veiksmīgāk, bet uh, transportā ir daudzi citi projekti. Un mēs uzklausījām uh, arī ļoti interesantu prezentāciju, kas liecina par to, ka transports, kurš ir sarežģīts uh, sektors privātā sektora finansējumam, uh, Tur tomēr pastāv iespēja eh, tad, izmantot kapitāla tirgus, bet, protams, kā Connecting Europe instruments ir saistīts arī ar Eiropas Savienības eh, publisko finansējumu, un kad komisija sagatavoja eh, šo te priekšlikumu, mēs izmantojām diezgan lieg, ilgu laiku, diskutējot ar kolēģiem par to, kāda investīcijas būs privātas un kad būs nepieciešams valsts atbalsts. Un tad mēs arī visticamāk vēl vairāk laika izmantojām tam, lai skatītos, kuros gadījumos eh, vajadzētu izmantot uh, Eiropas Savienības finansējumu, kam būtu pievienotā vērtība. Un tā mēs varam atgriezties pie projektu saraksta un politikas ietvariem, kas ļauj uh, risināt šo te Eiropas finansējumu saistībā ar īstām Eiropas prioritātēm. Protams, ka Eiropas Savienības uh, finansējums nebūs saistībā tikai ar Connecting Europe, tas būs arī citur, arī saistībā ar apvāršanu 2020, saistībā ar pētniecības inovācijas programmām un, protams, uh, arī saistībā ar dažādiem reģionālās politikas instrumentiem, kur arī būs eh, pieejami šajom, šiem te sektoriem un šīm te trīs eh, tīklu industrijām. Priekšsēdētāji kungs, eh, izaicinājums būs strādāt pie šiem projektiem, apvienot finansējumu, kur tas ir iespējams. Es domāju, ka Tobaldo uh, piemērs var mums parāda, ka tas var tikt izdarīts, un, protams, ir arī daudzi citi piemēri saistībā ar enerģētiku. Un uh, kopumā 50 miljārdi, kas ir Connecting Europe uh, finansējums, ko ir uzsnēja komisija, es domāju, ka tas ir saskaņā ar uh, projektiem, kur ir iekļauti pielikumā, bet uh, tas ir arī uh, pats minimums. Es domāju, ka šim 50 miljārdiem, ja uh, projekti tiek pareizi sagatavoti, Eiropas Savienība var. Uh, ievērojumi ieguldīti šajās eh, tīklu industrijās, balsoties uz šī sar, eh, projektu sāraksta, bet tas ir tiešām minimums. Un es ceru, ka mēs varēsim pārliecināt parlamentu, kā arī eh, padomi, padarīt šo te naudas summu pieejamu. Paldies! Thank you. Next is Mr. Roland Dahl, who is... Paldies! Tagad uzstāsies Rolands Dols, kas ir uh, Deutsche Telekom uh, starptautisko attiecību vicepriekšsēdētājs un došu jums desmit minūtes tikai lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamenta deputāti. Esmu patiešām priecīgs, ka tiktu uzaicināts uz šo konferenci, lai pastāstītu arī par uh, to, kā operatori aplūko šo instrumentu. Bet es gribēju teikt jau pašā sākumā, ka mēs instrumentu atbalstam ar abām rokām. Iepazīstoties ar Eiropas digitālās darba kārtības prioritātēm, ir skaidrs, saprotams, ka mēs gribam investēt platjoslas attīstībā Eiropā, lai 100% no iedzīvotājiem varētu izmantot internetu ikdienā. mēs eh, runājam par pietiekami ātru internetu pieslēgumu nodrošināšanu, piemēram, 100 megabaiti sekundē, un, protams, mēs visu nevaram izdarīt eh, vienrocīgi, tādēļ vajadzētu parūpēties arī par privāto investīciju piesaistīšanu, jo ir nepieciešams arī privātais kapitāls. Jūs eh, redzat šajos attēlos, ka joprojām nospraustos mērķus nesam sasnieguši. Ir jādara daudz vairāk. Mēs, um, mums ļoti labi patīk kredīta uh, atbalsta instruments, kas ir iekļauts Connecting um, Europe instrumentā, un uh, tur ir runāts arī par kredīta apdrošināšanu, ja tiek uh, runāts par investīciju piesaistīšanu. Un vēl mums ļoti svarīgi likās tieši substīdiju aspekts peļņu nenesošās jomās. Es domāju, ka šie divi elementi ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu garantēt digitalizāciju. Uh, un tika runāts par 9,1 miljardu summu, jo īstenībā ir jau 300 miljardi nepieciešami visā tīmeklī Eiropā, un iespējams, ka um, struktūra fondu līdzekļus varētu apvienot ar, ar Connecting Europe, ar investoru līdzekļiem, un mēs ceram, ka finansiāli varēsim spērt liels solis priekš, lai sasniegtu digitālās darba kārtības mērķus. Mēs esam veikuši pētījumus Vācijā, un e, šajā attēlā attēlotais īstenībā sasaucas arī ar to, kas notiek citu Eiropas valstu tirgos. 34 miljardi eiro tika investēti, un e, te mēs runājam gan par privātām investīcijām, gan valsts investīcijām. Un e, investīciju līmenis ir vērtējams lab, pozitīvi, un pateicoties e, šīm summām, mēs varam arī paaugstināt IKP un makrono makroekonomiskie efekti ir daudz lielāki nekā, ja mēs runājam par tiešām investīcijām, nevis kombinētām. Un, ja mēs runājam arī par nodokļu izņēmumiem, ieņēmumiem, pateicoties uh, nodokļu iekasēšanai, īstenībā ir iespējams gūt uh, pat lielāku peļņu nekā ieguldītās investīcijas. Un šo papildus vērtību ekonomikai mēs varam internalizēt, uh, runājot arī par uzņēmumiem. Un uzņēmumi var gūt tiešu peļņu pateicoties šādu projektu finansēšanai un dažādām investīcijām. Es domāju, te ir skaidri parādīts, ka valsts investīcijas uh, infrastruktūrās ir ļoti vērtīgas. Uh, that, uh... Vēl kāds attēls. Ja mēs runājam par komunikāciju, tīmekļu veidošanu, ir jāsaprot, ka Connecting Europe instruments ir tehnoloģiski neitrāls. Un lai varētu uh, pilnīgu internetu pārklājumu finansēt visā Eiropā, mums ir jāpieno gan valsts investīcijas, uh, gan privātās investīcijas. Un var iesaistīt arī kopu uzņēmums, var izmantot PPP. Uh, tagad Vācijā mēs tādas metodas izmantojam. Deutsche Telekom ir lielākais operators. Mēs uh, skatāmies, uh, kā dažādos reģionos ir iespējams piesaistīt PPP, privātās investīcijas. Mēs izmēģinām visas iespējas, testējam potenciālu Un, piemēram, jūs varat arī uh, dibināt tādu kā kopuzņēmumu vai apvienoties ar uh, vietējām pašvaldībām un ir jāsaprot, ka ir jābūt arī garantijām. Mēs esam liels operators un, protams, uh, lielajiem operatoriem bieži vien ir augsti parādi. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam riskēt ar savu kredītu reitingu un mēs. Uh, uzņemamies risku un nodrošinamies no riska izmantojot PPP un eh, pateicoties eh, labākai riska procedūrai mēs varam ieguldīt vairāk aktīvu, tajā pašā laikā neapdraudot savu kredītu reikingu. Un šajā attēlā jūs redzat, ka izmantojot dažādu tehnoloģijas un Connecting Europe un citus instrumentus, uh, mēs varējām uzlabot um, internetu pieslēgumu Eiropas Savienībā. Protams, nevienmēr ir iespējams gūt tikai peļņu, un ņemot vērā kredītu uh, uzlabošanas instrumentu, mēs, protams, uh, varam izdarīt daudz vairāk, bet ne pilnīgi visu. Mums ir nepieciešams labs līdzsvars starp šo um, kredītu atbalstu un Connecting Europe. Mēs ļoti augstu vērtējam Connecting Europe instrumentu un Eiropas komisijas priekšlikumu tāpat ir vērtējami ļoti augstu. Es gribēju teikt, ka īstenībā Connecting Europe ir jābūt tādam kā papildinošam elementam. Mēs nedrīkstam ar Connecting Europe nostā, nostumt malā privātās investīcijas. Mums ir jārunā arī par pēļņas gūšanu, bet no otras puses mēs Negribam, lai tiktu noteikta mil maksimālā līdzfinansējuma daļa un līdzfinansējuma procents savādāk uh, nākotnē mēs varētu sastapties ar grūtībām. Mums ir jākombinē dažādi finanšu instrumenti arī ar grantiem un ir, uh, protams, jāpaturprātā arī struktūra fondu izmantošanas iespējas, tātad ir jāizsmeļ pilnīgi viss potenciāls, kas ir atrodams ES. Ja mēs runājam par CF projektiem, ir jānosaka skaidras prioritātes, runājot par fondu izmantošanu, lai varētu samazināt nepieciešamā atbalsta līmeni Mēs uzskatām, ka ir eh, jāpiešķir prioritārs status tādiem projektiem, kas eh, ļauj eh, labāk sapludināt jau esošo infrastruktūru, izmantot sinerģijas efektu. Tas ir jāņem vērā arī organizējot konkursus un Tāpat ir jāparūpējas, lai Connecting Europe varētu izmantot, veicinot uh, izaugsmi, radot jaunas darba vietas. Tātad Connecting Europe uh, līdzekļi ir jāpiešķir galvenokārt tādām tādiem projektiem, kas uzlabos uh, konkurētspēju, veicinās izaugsmi, ņems vērā arī tāds aspekts kā veselības aprūpa un tā tālāk. Tātad visvērtīgākie projekti ir jāizdala īpaši un jāuzskata par prioritāriem. Tāpat ir jāparūpēs par caurskatāmību, juridisko noteiktību un uh, līdzekļi ir jāpiešķir uh, uh, balstoties uz vienkāršām pārredzamām procedūrām, nevajag te papildus birokrātisko slogu. Un gan um, valsts uzņēmumi un arī privātie var pieteikties, lai saņemtu šādu uh, finansējam šādu kredītu, un mēs esam patiešām gandarīti, ka komisija savā priekšlikumā ir piedāvājis pietiekami detalizētu atbalstu, un es domāju, ka šis priekšlikums ir pietiekami labs, bet ir nepieciešams vēl vairāk precizēt. Paldies, Dolkungs, ka jūs ietaupījāt mums veselu minūti. Tagad ir pieteikušies ārkārtīgi daudz runātāju, nu ir tikai 11 minūtes mūsu rīcībā, kā tad tagad uh, eh, tik galā. Referenti, vai jums kaut kas ir jāsaka? Tātad, ja referenti grib izteikties, tad katram viena minūte. Viena minūte un punkts. Un es jums bez žēlastības slēgšu ārā mikrofonu, ja runāsiet ilgāk. Rikē kungs, Valēna kungs un pēc tam Ajalo kungs. Rikē kungs, viena minūte. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Jā, visi saprata, ka eh, jautājums ir tāds, ka tādam mazam gaļas gabalam jākļūst tikpat garšīgam kā cepetim ar, eh, ar sīpolu mērci. Uh, Eh, tā tad, protams, mums ir jārunā par Eiropas pievienoto vērtību un arī par eh, finanšu kritērijiem, par eh, skaidrību, rentabilitāti un uh, citiem jautājumiem, vai jūs domājat, ka ir nepieciešams veidot jauktu, bet stabilu struktūru, kas varētu apvienot finanšu kritērijus ar politiskā un sabiedriskā izdevību guma principiem? Paldies, tagad vārds Valjans kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies ekspertiem. Man tikai viens jautājums. Komisijai uzdošu. vai jūs rīcībā jau ir projektu saraksts? Parlamentam taču ir arī jāsāk debats, un varbūt jūs esat gatavi pēc tam iepazīstināt mūs ar šiem projektiem. Nu, vēl labāk jūs vēl īsāk runājat Ajala Sanders kundu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot jautājumu Mērfī kungam, un Bajer kungs runāja par uh, 2007. gada um, prioritātēm par to, ka nedrīkstam aizmirst arī recesijas apstākļus, bet kas notiek tieši tagad? Uh, kā tas viss ietekmēs arī, piemēram, pensijas? Kā mēs varam parūpēties, lai būtu arī sabiedrības atbalsts šādiem projektiem? Uh, Tālāk par valdībām. Vai e, šeit tiek izmantota tāda centralizētāka pieeja, varbūt, ka varētu uzlabot arī finansējuma efektivitāti, un kurš instruments tam būtu visatbilstošākais? Vai TNT infrastruktūra būtu tam vispiemērotākā. Tālāk Dola kungam gribēju uzdot jautājumu par telekomunikācijām un IKP. Uh, Kādas sinerģijas iespējas pastāv starp telekomunikāciju nozaru un transportu? Paldies! Divaka, one minute. Trans Divaka kungs un pēc tam Weber kungs. Es zinu, ka Trānu komitejas uh, pārstāvi ir ļoti disciplināti. Debako kungs, vienu minūti. Paldies. Man ir uh, dažīs jautājumu. Respect, can, e es gribēju uzdot. Uh, um, jautājumu uh, Mērfī kungam, kā tad izvairīties no nelabvēlīgiem efektiem, kas varētu rasties uh, piešķirot prioritāru statusu konkrētiem projektiem. Tālāk, ja runājam par pilotu projektiem, kā mēs varam izvērtēt uh, projektu obligāciju reitingus pietiekami augstasinīgi un lietišķi. Un uh, pakē kungam, es zinu, ka. Uh, Padomē arī daudz tiek runāts par šiem projektiem, it sevišķi transporta jomā, bet ko varētu runāt par tehnoloģisko neutralitāti un kādi ir šie spēles noteikumi, jo daudz tiek runāts par dzelzceļu, par iekšējiem ūdens ceļiem un tā tālāk. Paldies! Krāmer kungs, vienu minūtu viņš nerunās. Lichtenbergers kundze, nu šķiet, ka 55 jums tikai vajadzēs sekundes. Paldies! Es gribēju pavaicāt Eiropas Investīcija bankas pārstāvim kādas ir proporcijas eh, starp eh, ceļu transportu, dzelzceļu un eh, iekšējiem ūdens ceļiem. Tātad, cik lielu kumosu saņem katra šī transporta joma otrām kārtām? vai uh, finansējot projektus, eh, piemēram, izbūvējot ceļus, vairāk tiek domāts par to, kā paaugstināt efektivitāti, lai transporta plūsma būtu nepārtraukta, vai vairāk līdzekļi tiek izmantoti, piemēram, šīs ceļu nodevs, vai tās tiek izmantotas ceļu remontiem eh, vai kam citam, un kā jūs ņemat vērā arī ekoloģiskos apsvērums. Paldies, Vīlzes kundze, viena minūte. Man ir viens jautājums pārstāvim no Eiropas Investīcija bankas, kā tad varēs piedāvāt risku garantijas EIB projektu obligācijām un kā var saglabāt EIB uh, likviditāti, ja da, par daudziem projektiem vēl nav zināms, cik uh, lielu cenu tie izmaksās, vai vispār ir iespējams kaut, kāds, pro, kaut ko prognozēt 30 gadus uz priekšu. Un runājot par uh, pārfinansēšanu ceļu projektos, vai tur ir nepieciešams kaut kādas papildus garantijas, lai varētu garantēt uh, privātos ieņēmumus, vai tad mums vajadzēs iekasēt, piemēram, vēl augstāks ceļu nodevs no mūsu pilsoņiem un pilsoniem. Paldies, Vēberkungs. Viens jautājums pakēkungam. Jūs mums teicāt, ka investoriem ir nepieciešami labāki projekti. Es, man jau tā kā šķita, ka vairāki projekti, pie kā mēs jau te strādājam 15 gadus, ir bijuši ļoti labi, bet tikai ir bijuši problēmas ar finansējumu. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat šos projektus. Jūs uzskatāt par tādiem viduvējiem vai galīgi sliktiem. Man tiešām satrauc tas, ko jūs uh, teicāt, ko jūs saprotat ar labu projektu sārakstu. Un jautājums arī Mērfija kungam no EIB. Ko mēs, kā Eiropas parlaments, uh, varam darīt un citi parlamenti, lai uh, palielinātu EIB Uh, iespējas. Mēs domājām, ka 50 miljārdi, ko komisija liek uz galda, ka tas ir nepietiekami, bet uh, vajadzētu varbūt palielināt arī AIB aizdevumu sniegšanas iespējas. Tagad Maisners kundze. Paldies! Mēs zinām, cik nozīmīgi ir pilotu projekti, un tāpat mēs zinām, ka ir valsts, kas ir skeptiski noskaņots pret šādiem projektiem. Mums eh, taču ir beidzot jāpalaiž šie projekti. Viens jautājums investīciju bankai. Mums ir jāpieņem konkrētas normas, tas nav nekāds noslēpums, bet jūs jau varat eh, kopīgi ar komisiju vienoties par kaut kādiem prioritāriem projektiem. Jums, protams, ir jābūt pietiekam pārliecinošiem, lai varētu pārliecināt dalību valsts par šādu pilotu projektu īstenošanu. Vai jūs jau esat uzsākuši sarunas ar potenciāliem investoriem? Varbūt paldies. Krāmerkungs, vienu minūtu lūdzu lielie projekti, protams, ir atraktīvi gan dzelzceļu uzņēmumiem, gan bankām, gan uh, būvniecībai. Bet kur tad ir šīs robežas? Piemēram, Hamburgā mums ir izcils projekts, mums nevienmēr ir jāskatās Francijas virzienā. Uh, Erfurte, Nīrnberga, tur ir ļoti daudz tūneļu šajā ceļa posmā, un to tomēr izdevās realizēt, un tālāk Leipcigas jēnas savienojums īstenībā būtu bijis daudz uh, izdevīgāk, un tālāk šis ceļš no Vīnes uz Klāgenfurti, nu tas ir ārkārtīgi dārgs, jo tur bija ļoti daudz tuneļu vēl jābūvē. Tā tad, kur tad ir šīs robežas? Tika runāts par fiksētām izmaksām Somijā, nu tur tas norisinās ļoti labi. Mums taču ir jādomā arī par risku garantijām, un ja tiek celti tuneļi, tad tur nav nemaz tik daudz jaunu darba vietu. Paldies, Maikl! Un tagad Kaņčana kungs vienu minūtu. Paldies. Pakei kungs. Kredīti tiek piešķirt 80% gadījumu kā uh, granti. Mums ir jādomā arī par jauniem mehānismiem varbūt. Kas per poter fare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto qua stamattina. Ja mēs runājam par uh, Connecting Europe instrumentu, mums ir nepieciešama arī konkrēta analīze, kā tas viss um, izpaudīsies konkrētos projektos. Paldies, turpin priekšsēdētājs, ja tulki varētu pastrādāt kāds 5-6 minūtes ilgāk, būtu viņiem par to ārkārtīgi pateicīgs. Katram ekspertam divas minūtes atbildēji. Ja jūs nevarat iekļauties divās minūtēs, tad ir iespējams atbildes atsūtīt e-pasta formātā un ir iespējams pat uh, uzrakstīt parastu vēstuli uz papīra. Mērfī kungs, divas minūtes. Paldies par ļoti interesantiem jautājumiem. Nu, mēģināšu atbildēt uz pēc iespējas lielāku uh, jautājumu skaitu šajās divās minūtēs. Jāsaka, banka finansē tādus projektus, uh, kas ir bijuši izvērtēti gan no ekonomiskā viedokļa, gan arī no ekoloģiskā viedokļa. Mēs finansējam tādus projektus, aktus, kas ir saskaņā ar dalību valstu iestāžu un arī ES e iestāžu prioritātēm. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, konkrēts projekts finansēt. EIB var spēlēt šeit ļoti pārliecinošu lomu un projektu obligāciju mehānisms darbojas kā tāds katalizators, lai varētu piesaistīt citus finanšu avotus. Ja mēs runājam par reitingiem, reitinga aģentūras eh, Eh, arī izvērtē konkrētus projektus, ņemot vērā to raksturojumu, un eh, mēs eh, zinām, ka reitinga aģentūras izvērtēs arī konkrētus projektus. Tālāk, ja runājam par projektu obligācijām, tiek runāts par 20 procentiem subordinētā parāda instrumentu, un eh, tas ir tāds kā atskaitas punkts. Protams, ir jāpadomā arī par ehm, eh, atsevišķiem mehānismiem, konkrētiem individuāliem projektiem, tālāk ekoloģiskie kritēriji un ceļu uzturēšana, kā arī remontdarbi. Mums, protams, ir nepieciešams nepieciešams skaidrs vienošanās, jo, protams, nav nekādas eh, intereses eh, investēt tādos projektos, kas sabojāsies ļoti ātri, kur būs eh, ātri kaitējums un kas vienkārši vienā dienā varētu sabrakt. Ja mēs runājam par projektu obligācijām, tās uh, tiek izmantotas saskaņā ar piekrišanas procedūru un runājot par ar riska pārņemšanas instrumentu, tas tagad uh, patiešām ir pierādījis savu efektivitāti darbībā. Tikai viens teikums. Ko var darīt uh, Eiropas parlaments, lai šādas aktivitātes uzlabotu? Mēs runājam eh, tieši tagad bankā par eh, riska kapitālu, par uh, kombinētiem finanšu instrumentiem. Es domāju, ka tas ir pareizais uh, ceļš, lai šāds prioritāts varētu finansēt. Paldies Mērfī kungam. Thank you. Pakēkungs, divas minūtes lūdzu. We, we mums ir nepieciešama veiksmīgāk projekti Eiropas Savienības līmenī. Mums arī ir jābūt tādiem uh, projektiem, kas ir uh, sasaistīti ar um, reālām vajadzībām, transporta jomā un arī citos sektoros. Mums ir jāsaprot, ka pateicoties uh, Connecting Europe Facility, mēs to patiešām varētu panākt. Un Izpildu aģentūrai ir uh, jāparūpējas par profesionālu cilvēku piesaistīšanu, par uh, pareizo projektu izvēli un, protams, arī uh, aģentūra ir viens instruments. Komisija joprojām šeit būs galvenās lomas spēlētāja. Mums ir jāsaprot uh, arī, ka šie koridoru projekti varētu tikt investēti pateicoties EIB līdzekļiem, un Tādā veidā uh, ir jāizveido arī instruments, kas ļautu uh, aprēķināt uh, pareizās metodes un kritērijas un varbūt bieži vien pat izdarīt uh, neiespējamo. Mēs uh, gribam, lai šie, lai tiktu finansēt arī tādu projektu, kur ir iespējams sinerģijas iespējas un, protams, uh, ir jāapvieno vairāk finanšu instrumenti un um, privātie līdzekļi ir jāpapildina ar valsts līdzekļiem un ja investoriem kāds projekts šķiet pietiekami pievilcīgs, viņi, protams, vēlēsies tajā investēt. Domāju, ka šāda projekta. Da, dažādu mm, instrumentu apvienošana patiešām ir iespējams. Ir vairāki projekti, atbildot jūsu jautājumu. Tātad pirmajā pielikumā tie ir uh, Uh, minēti, ir vēl otrajā pielikumā vairāk projekti, bet uh, projekts saraksts vēl nav izsmelts, tātad mēs turpinām meklēt jaunus partnerus, uh, piesaistīt jaunus projektus, un, protams, arī parlaments varēs šeit sniegt savu ieguldījumu. Protams, mums ir jāsaprot, ka ir tādi projekti, kam ir nepieciešams vairāk valsts finansējumu, citiem atkal mazāk, bet uh, projektu saraksts katrā ziņā ir eksistējuši. Paldies, Dolla kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Man tika uzdots jautājums par iespējamo sinerģijas efektu, tātad enerģija, transports un arī citas nozars. Tikai daži piemēri. Apmēram 80% no investīcijām tīmeklī uh, tiek piesaistīti no valsts līdzekļiem. Mēs runājam arī par to, ka ārkārtīgi daudz līdzekļu tiek iztērēti tieši interneta ievilkšanai, tīm pārklājuma nodrošināšanai un. So if you can, if you can use existing ducts, if you Mēs eh, mēģinam, protams, meklēt arī sēnerģiju, mēs gribam izmantot jau um, ehm, iespēju, jau pastāvošos, um, pastāvošos tīmekļus un Mums ir jāparūpējas par to, lai uh, projekti būtu pēc iespējas ienesīgi, lai investori gribētu savus līdzekļus uh, tādos ieguldīt. Mums ir jāparūpējas par pēc iespējas labāku pārklājumu un ir jābūt labākam koordinācijas mehānismam uh, ar uh, citām struktūrām, lai varētu, piemēram, ja mēs runājam par jaunu būvju, jaunu struktūru veidošanu, sākumā jau ir jāizmanto esošās, jāizmanto jaunā infrastruktūra, nevis par par katru cenu ir jāveido jauna. Es domāju, ka ir ļoti daudz uh, tīmekļu, ir jau daudz uh, dažādu pārraidus torņu un mm, domāju, ka sinerģijas iespējas pastāv, un mums ir jāsaprot, mums ir jāapzina, cik daudz šādu struktūru pastāv, um, tādā veidā ietaupot gan izmaksas, gan um, garantējot labāk vidas aizsardzību. Paldies, Dola kungs! Uh, Gribēju pateikties visiem runātājiem, kas uzstājās otrajā kārtā. Paldies, ka jūs bijāt tik disciplinēti, līdz ar to mēs pārāk ilgi nekavējam. Un 15.00 eh, es atkal uh, turpināšu vadīt komitejas sēdi. Paldies. Došu vārdu tagad uh, atkal Sartorī koncei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, Simpsona kungam, paldies visiem, kas ieradās, un priekšsēdētāji saka paldies arī uh, tūkiem. Un uh, ITRA komiteja arī uh, tiksies atkal 15.00. Paldies!